Dargie kolēģi, sākam sēdi. Pašā sākumā vēlējos atvainoties, ka nevarēju piedalīties uzklausīšanā šorīt. No pulkstens puspieciem man arī ir jādodas prom, lai piedalītos priekšsēdēt, grupu priekšsēdētāju konferencē, uh, kur mēs runāsim par daudzgadu finanšu schēmu. Un e, šorīt es e, tā tad nebiju klāt e, un es nevarēšu piedalīties arī sēdē pēc pulkstens puspieciem un tad Jūta Hauga turpinās darba vadīšanu. Gribēju sveikt Jānu Mulderu un grupu no Vāheningenes universitātes. Jans viņus ir uzaicinājis uz parlamentu. V Mēs novēlam uh, jums uh, uh, jauku dienu un esat laipni gaidīt Eiropas parlamentā. Mums vienmēr ir ļoti patīkami, ka Eiropas pilsoņi interesējas par Eiropas institūcijām un ierodas Eiropas parlamenta sēdeklī Briselē. Jan? Jūs zinat, ka jūs varat sekot arī tam, ko Jans šeit dara. Eh, jūs tam varat sekot arī tīmekļa vietnē. Tagad eh, pievērsīsimies mūsu darba kārtībai un es lūgtu, lai jau 16.30 arī e, ierastos visi daudzskaitlīgi, jo mums ir paredzēts <clears throat> balsojums. Budžeta komitejas jaunumos jūs varējāt iepazīties ar priekšsēdētāju paziņojumiem. Es gribēju vien precizēt, ka pēc 12. marta koordinatora tikšanās tika lēmts, ka Dereks Vons uh, būs referents par reģionālo un vietējo iestāžu līgumiem par struktūru fondu līdzekļu izmantošanu. Dereks ir ļoti kompetents šajā jautājumā, un viņš būs mūsu referents, un tas ir tikai loģiski, ka viņš sagatavos budžeta komitejas atzinumu. Tālāk mēs esam lēmuši, ka uz Melnkalni un Serbiju tiks sūtītas delegācijas. Salvadors Garīga būs delegācija vadītājs, un es, Salvador, tevi sveicu. Tu vienmēr esi ļoti pieticīgs, bet eh, es gribēju vienkārši tevi sveikt ar eh, iecelšanu delegācijas vadītāja godā. Šorīt bija publiska uzklausīšana par uh, austrumu partnerības finansēšanu. Es nebiju ieradies uz uzklausīšanu un tagad piedāvāju pie, ķerties pie septītā darba kārtības punkta mandāts trīspusējām sarunām par 2014. gada budžetu. Referente ir Anna Jensena, viņa ir zālē. Vai eh, tu vēlējies eh, pastāstīt par uh, trialogu, kas notika vakardien? Jā, paldies priekšsēdētāji, tā bija pirmā tikšanās. Jūs pats tajā piedalījāties, un mēs apspriedāmies par 2014. gada budžetu. Sarunas norisinājās starp trim institūcijām. Mēs arī nospraudām vadlīnijas, par tām tika balsots Strasbūrā pagājušajā nedēļā. Jūs noteikti atminaties, ka šīs vadlīnijas teica, ka vēlamies, lai komisija izstrādā jaunu priekšlikumu eh, daudzgadu finanšu schēmai. Un uh, ir jāizstrādā arī juridiskais pamats. Uh, mums pagaidām vēl nav notikusi vienošanās par DFS, trīs institūcijas nav nonākušas pie kopsaucēja. Tālāk vadlīnijās ir atspoguļotas diskusijas par maksājumiem un uh, mums šie uh, pra, maksājumi nav paprātam, ir uh, vēl joprojām nenomaksātas saistības, nenomaksāti maksājumi no 2012. gada, un būs arī, ja, ja mēs neiesniegsim ļoti daudz budžeta grozījumu, tad mums neiedosies iekļauties šajos aprēķinos, un mums beigās 2013. un 2014. gadā nāksies nomaksāt 2012. gada rēķinus, un iespējams, ka nestoties to visu, joprojām būs budžeta deficīts, jo maksājumi ir pārāk zemi. Mēs par to spriedām ar padomi, ar komisiju un arī uzsvērām, ka ceturtā kategorija ir paredzēta izaugsmai un cīņai pret jauniešu bezdarbu. Tie ir tieši politiskas dabas jautājumi, un tiem vajadzēja pievērst pietiekam daudz uzmanības. Trīs institūcijas e, it kā visas runā vienā valodā, bet e, mēdz atšķirties definīcijas un termini, runājot par maksājumiem. Šķiet, ka Giovanni Lavijam arī ir kas piemetināms un komisija izteicās ļoti miglaini. Viņa interpretācija nebija skaidra. Un nevarēja arī nekādi prognozēt, kas tad notiks. Tālāk ir jāsaprot, uz ko īsti pamatojās komisija iesniedzot savus priekšlikumus, un viņi apgalvoja, ka iespējams viņi piedāvās jauno tāmi vai no 16. vai 30. maijā. Un šķiet, ka maija beigas varētu būt visrealistiskākais termiņš, nu tas ir diezgan novēloti. Uh, Mēs vēl nezinām, kāds izstīsies šis budžets, un īrijas prezidentūra, manuprāt, pietiekami skaidri norādīja, ka ir gatavi iesaistīties diskusijās, lai varētu beidzot atrast risinājumu. Bet ir skaidrs, ka viņi katrā ziņā aizstāvēs padomas pozīcijas un ir e, jāievieš tāds pārdomāts budžets. Mēs it kā e, izmantojam vienu un to pašu e, leksiku, bet interpretējam to atšķirīgi. Piemēram, runājot par aģentūrām, tām ir nepieciešami pietiekami resursi, bet ne vairāk kā tās var iztērēt. Tā to saka padome, bet mēs sakām, ka ir nepieciešami pietiekami resursi, un mēs uzreiz varam runāt par vairākām aģentūrām. Uh, Eh, kam eh, ir visai pamatīgi apšnikāti līdzekļi, un tas varētu šo aģentūru darbību nelabvēlīgi ietekmēt, piemēram, finanšu sektoru uzraudzības aģentūras uh, Diskusijas bija ļoti auglīgas, bet eh, katrā ziņā mēs faktus interpretējam savādāk un kompromisu atrast eh, neatra, neizdevās. Tāpat nebija ar eh, liels skaidrības, kas mūs sagaida nākotnē. Paldies, Anna! Anna, jums. Uh, Eh, atgārdināja par 2013. gada budžetu un par kredītiem, un Giovanni ir 2013. Eh, gada referents, referents par 2013. gada budžetu precīzāk sakot. Lūdzu, Giovanni, tev vārds paldies, priekšsēdētāji, daži vārdi par trialogu. Protams, tika runāts par 2013. gada maksājumiem un netika arī aizmirsti budžeta grozījumi. Komisija 18. martā izstrādāja priekšlikumu Tika eh, pieminēta arī Hormā, Horvātijas iestāja Eiropas Savienībā otrā gada pusē, un padome tagad iepazīstas ar mūsu vēlmēm. Protams, arī uh, mums ir jāturpina uzstāt, pastāvēt uz savām pozīcijām. Jārunā arī par pirmo budžeta grozījumu. Vienīgā iespēja ir pieprasīta jaunas svaigas līdzekļas no dalību valstīm, lai varētu īstenot budžeta grozījumu. Protams, mūs vēl gaida diskusijas padomē, lai varētu par to vienoties un strādāt tālāk. Lūdzām, lai padome saīsina pārbaudas laiku budžeta grozījumiem, jo 1. jūlijā Horvātijai jau ir jāizstājas eh, Eiropas Savienībā un procedūrai uz to brīdi ir jābūt noslēgtai. Tālāk 2013. gada maksājumi. Jūs jau, jums tas nav nekāds noslēpums, visi zina, kas notiek. Un Mēs redzējām, ka Levangovska kunga fantāzija ir neierobežota, viņš eh, mums eh, parādīja tās augtās suspended claims, un līdz šim Eiropā mēs ar šādiem terminiem nebijām iepazīstināti. Šķiet, ka komisārs tos ir ieviesis mūsu leksikā, un tagad tie ir jāņem vērā. Tāpat atcerēsimies, ka trīs institūcijas pār parakstīja kopīgu deklarāciju, lai eh, varētu uh, visus nenomaksātos rēķinus nomaksāt eh, šī gada laikā. Un mēs saprotam, ka jau pašā, pašā gada sākumā ir uh, jāpieņem budžeta grozījums, lai varētu sekt visus nenokājumus. Uh, Komisija paziņoja, ka tiks izstrādāts priekšlikums, šķiet eh, tas varētu ieraudzīt uh, dienas gaismu 27. martā. Mēs vēlamies, lai budžeta grozījuma priekšlikums atbilstu uh, tām vajadzībām, kas mums ir jāfinansē šī gada laikā. Un pagājušā gada septembrī uh, pieņemtie grozījumi ir jāpārbauda, lai mēs varētu turpināt uh, savu darbu bez kavēšanās. Protams, ir atšķirības starp maksājumiem un saistībām ja mēs runājam par eh, tiem rēķiniem, maksājumiem, kas tika piestādīti līdz 2012. gada 31. decembrim, mums trūka 16 miljārdu eiro. Tātad eh, tā ir tā naudas summa, kas joprojām nav nosakta. Un mēs vēlamies, lai komisija pēc iespējas ātrāk pieņem attiecīgu budžeta grozījumu, lai mēs varētu šos caurums budžetā beidzot aizpildīt, lai programmas uh, varētu īstenot. Jo savādāk mums vajadzēs samazināt izdevumus un pārtraukt programmu darbību, bet, protams, parlaments to nevēlas. Mēs vēlamies, lai būtu iespējams īstenot visas iniciatīvas, lai tās varētu turpināt, lai būtu realizējami projekti, bet mums trūkst gan maksājumu, gan saistību. Tādēļ mēs gaidām šo tā saukto lielo sprādzienu, kas uh, izskanēs 27. martā un ceram, ka padomi ņems vērā mūsu vēlmes. Paldies referenta kungam. Es domāju, ka mū, abi mūsu referenti uh, situāciju ilustrēja pietiekami skaidri, kā jau viņi teica. Uh, trialogā bija iespēja apmainīties viedokļiem un eh, tas arī deva iespēju labāk saprast katra dialoga, trialoga partneru viedokli. Ja mēs runājam par to, kādas budžeta sekas nesīs līdz, kādas sekas budžetam nesīs līdz Horvātijas iestāja 1. jūlijā, protams, gan tehnisku, gan politisku iemeslu dēļ, un, protams, tā mēs varam draudzīgāk uzņemt saimē jaunos kolēģis, vienmēr runājot par politiskiem iemesliem, politiskiem jautājumiem, un ir jāparūpējas, lai mūsu rīcībā būtu visi tie līdzekļi, lai uh, Horvātija pilntiesīgi varētu iestāties uh, Eiropas Savienībā 2013. gada 1. jūlijā, izpildot visas saistības, arī uh, ņemot vērā akī pārņemšanu. Tālāk budžeta grozījums numur viens to piedāvāja komisija. Man nešķiet, ka piedāvātie skaitļi ir paši atbilstošākie, paši labākie un uh, tika runāts, ka ir jāpaceļ griesti, lai varētu uh, veikt dažādas uh, iecerētās aktivitātes. Tāda ir uh, komisijas pozīcija, un parlaments arī ir viens prāts šajā kontekstā. Mums ir jāsaprot, ko tad īsti ir gatava darīt padome, kā jau referenti minēja, Mēs uh, negribam, lai komisija zaudētu pārāk daudz laika, lai tā varētu strādāt naski, un ir šis tā sauktais astoņu nedēļu likums, lai arī parlaments varētu uh, atvēlēt pietiekam daudz laika subsidaritātes principam, un tātad padomēji arī beidzot ir jāizšķiras, un mums arī ir uh, vēlākais jābalso par budžeta grozījumu jūnijā. 2013. gada maksājumi, 12, 2013. gada budžeta izpilde. Domāju, ka tas viss varētu samilst vienā lielā politiskā problēmā. pa, mēs īstenībā uh, diskutēsim par 2013. Uh, gada budžetu uh, tajā pašā laikā, kad diskutēsim par 2014. gada budžetu. Jūs noteikti atminēsieties. Uh, ko teica iepriekšējais prezidentūras Polija, Dānija, Kīpra un tagad īrijas prezidentūra. Uh, saka, ka savs darbs ir jāplāno tā, lai eh, sarunas nekļūtu pārāk sarežģītas, vedot eh, vienlaicīgi sarunas, piemēram, par vairāku gadu budžetiem. Protams, starp 2013. gada un 2014. gada budžetiem ir liela saistība. Atcerēsimies, kas notika pagājuši gadu. Mēs jau mēģinājām izskaust 2012. gada budžetu ar grozījumu palīdzību, un referenti jau mums to pietiekami labi izgaismoja. 2013. gada maksājuma apropriācijas Ir eh, dažādi papildinājumi, pielīku, pielīkumi 2013. gada budžetam. Un eh, prezidents Šulcs vēlējās šo fragmentu nolasīt pats pirms balsojuma parlamentā. Tas bija tāds vēsturisks brīdis. Un eh, maksājumi tika pārtraukti. Un ir jāsaprot, kā šos nenomaksātos maksājumus varētu finansēt pateicoties jaunai svaigai naudai. Tālāk, 13. marta rezolūcija, kurā mēs skaidri un gaiši pateicām, ka sarunas par DFS nevar sākties pirms mēs nesam saņēmuši budžeta grozījumu no komisijas. Un, protams, mums ir beidzot jāsaprot, kā tad seksim visus joprojām nenokārtotos 2012. gada maksājumus. Mēs nevaram noslēgt sarunas par daudzgadu finanšu schēmu, pirms neesam pilnīgi droši, uh, ka ir nokārtotas visas 2013. gada maksājuma problēmas. Mums ir jāievēro budžeta procedūras, līgumi un visas normas, kas uh, attiecas uz parlamentu. Maksājumi ir jānokārto noteiktajos termiņos Parasti termiņš ir noteikts eh, sešu nedēļu līdz divu mēnešu garumā, un līdz gada beigām ir jānomaksā visi nenokārtotie maksājumi. 13. marta rezolūcijā mēs to arī ļoti labi atspoguļojam. 506 deputāti balsoja par šo rezolūciju, un tas tika atkārtots neskaitāms reizes, gan uh, divpusējās sarunās. Un uh, prezidents Šulcs to arī nekavējās atkārtot katrā izdevīgā brīdī. Tādēļ komisijai beidzot ir jāpiedāvā šis budžeta grozījums. kas cerams eh, mūs sasniegs jau eh, agrā pavasarī. Un Barozo kungs jau runāja par šo lielo eh, sprādzienu. Uh, Komisija strādā. Un komisārs Levandovskis vēl negribēja nosaukt konkrētu datumu. Kad tad beidzot eh, izdosies pieņemt budžeta grozījumus? Tagad mums ir jāpalīdz arī Kiprai. Tas prasa papildus izdevumus, un komisija līdz ar to ir ļoti piesardzīga, nosakot kaut kādus termiņus budžeta grozījumu pieņemšanai. Un ņemot vērā kāds tad būs šis grozījums, mums būs jālēmi, vai mēs varēsim uzsākt sarunas par DFS un 2013. gada budžeta grozījumu. Runājot par 2014. gadu, šeit ir divas problēmas. Āni Jenseņa mums jau visu ļoti labi paskaidroja ir uh, zināmas problēmas ar atsaucēm un arī ar laiku ievērošanu. Komisija nevar uh, uz veco priekšlikumu pamata uh, izstrādāt jaunu budžeta schēmu. bet nevar kā atsauci izmantot arī 8. februārī padomē pieņemtos skaitļus, pieņemtās summas. Bet mēs eh, rezolūcijā jau teicām, ka būsim pret šādu piedāvājumu, jo skaitļi mums nav paprātam. Komisijai ir jāatrod eh, tāda atsauce, jeb tāds atspērienu punkts, kas uh, atbilst uh, mūsu vēlmēm un arī iespējamajam, ko tad ir iespējams reāli paveikt. Protams, mēs vēlamies, lai uh, šis priekšlikums pēc iespējas vairāk sasauktos ar sākotnējo komisijas priekšlikumu. Bet pagaidām tas viss ir komisijas rokās. Tālāk runājot par mūsu kalendāru. Tā ir otra problēma. Komisija teica, ka darbs uh, ir jāveic saskaņā ar uh, parasto pieņemto kalendāru un ka ir paredzēts uh, grozījumu piedāvāt izskatīšanai aprīlī. Tagad jau tiek runāts par māju sākumu. Nu, un iespējams uh, varētu prognozēt, ka priekšlikums tiks pieņemts līdz māja beigām. Es uh, komisāram arī to atgādināju. Mēs vēlamies, lai budžeta komisārs, budžeta tāmi mums stādītu priekšā. Mēs vēlamies, lai ar to tiktu iepazīstināta arī prese. Mēs, protams, vēl neesam vienojušies par visiem termiņiem, bet ir jāparūpējas, lai saskaņā ar procedūru visām institūcijām, protams, arī parlamentam ir pietiekam daudz laika, lai pēc balsošanas padomē uh, visas komitejas, tā skaitā mūsējā, varētu pārbaudīt šos jaunos priekšlikumus un, ja nepieciešams, izstrādāt grozījumus. Protams, arī grupām par to vēl ir jāapspriežas. Lai varētu precizēt, um, kādus grozījumus tad īsti iesniegt un ko darīt. Tāda ir pašreizējā situācija un iespējams uh, nāks laiks, nāks padoms, tad, kad komisija beidzot piedāvās 2013. gada budžeta grozījumu vai kādam ir jautājumi. Pie mums ir ģenerāla, budžeta ģenerāla direkcijas uh, priekšsēdētājs. Vai jūs vēlties kaut ko piemetināt vai varbūt palabot? Nē, labi. Jā, nu mēs zinām, eh, klusēšana piekrišana, jūs šeit uh, eh, eh, mūs pa papildināt mūsu darbu ar tādu klusējušu klātbūtni, bet esat ļoti uzmanīgs. Labi, tagad turpināsim runāt par 2014. gada budžetu, un tas ir darba dokuments par izmēģinājumu projektiem sagatavošanas darbībām. Vai visi ir saņēmuši šo dokumentu? Anna, vai jūs kaut ko vēlties piemetināt par projektu priek, pilotu projektiem? Un Giovanni, abi divi. Anna pirmā. Well, uh, the, the working document describes. Darba dokumentā ir aprakstīts vai sniegts saraksts ar pilotu projektiem vai pārskats par to, kas jau ir izlemts un tie projekti, par kuriem esam vienojušies 2013. gadām. Un tad, kad, ko es te vēlos teikt? Attiecībā uz procedūru piltiem, eh, piltprojektiem un sagatavošanās darbībām. Tā tad ir eh, šis te iepriekšējais uzaicinājums. Un eh, ir tiek sniegts laiks, lai mēs varētu nākt klajā ar saviem priekšlikumiem, izpētot to, vai tas ir saskaņā ar tiesisko pamatu. Uh, cannot be carried out. Pilot jo varētu izrādīties, ka kaut kas vienkārši nav iespējams. Kā jūs varbūt atceraties, tad projekti, kuriem nav tiesiskā pamata, tie varētu būt projekti, pilotprojekti, kas izmēģina jaunas idejas. Varbūt gatavojot jaunu likumdošanu. Tā tad iespējams, ka ir jāiekļau kaut kādi projekti uh, budžeta pozīcijās, pirms jums ir likumdošana, kas regulē attiecīgo jomu. Jo mums tādi projekti ir bijuši, un tagad tie ir neatļa, neatņēmām Eiropas politikas sastāvdaļa, kā piemēram bēgļu fonds. Tā kā tādas lietas jau ir notikušas. Un mums ir daudz šādu pilotu projektu un dažādu sagatavošanās pasākumu. Uh, Un tas arī rāda, ka tie ir ne tikai poli, eh, projekti, kas eh, pēc tam noved pie jaunu politiku izveidošanas, pie jaunas likumdošanas pieņemšanas, kas faktiski paredz iespējams jaunos tiesību aktus. Mēs reizēm, kā deputāti un pat komisija, uh, Vēlamies, lai tiktu veiktas noteiktas darbības e, tādās jomās, kurās trūkst tiesiskā pamata. Un tad ir labi, ja var saņemt finansējumu vienam, diviem gadiem, lai cilvēki varētu sanākt kopā, lai viņus varētu iedvesmot, darīt kaut ko, kas vēlāk varētu tikt uh, realizēts. Tādās jomās, kuras uz šo brīdi nenosedz tas finansējums tie fondi, kas mums ir un ir svarīgi, lai šāda iespēja būtu, lai mēs varētu izmēģināt jaunas idejas šādā veidā. Nu, protams, ka tas ir neliels apjoms, kas ir piešķirts budžetā, protams, ka ir noteikti ierobežojumi šāda veida projektiem, un tie ir 40 miljoni eiro. Mēs nezinām, cik daudz tas būs nākamajā gadā, jo mums nav pagaidām daudz gadu finanšu schēmas varbūt tāds pats apmērs, varbūt arī vai lielāks, vai arī daudz mazāks. Nu, samazinājumam es gan negribētu piekrist, bet pilotu projektiem un sagatavošanās darbībām kopā ir jau eh, piešķirti tātad 100, mili, 100 tūkstoši un 50 varētu būt jaunām idejām. Termiņš ir paredzēts maijā. Protams, ka eh, viena joma vienmēr ir bagātāka idejām kā cita, jo ir, protams, kaut kādas jomas, kurās tas ir eh, acīm redzamāks. Piemēram, transporta komiteja ir izmantojusi pilotprojektus, lai iegūtu finansējumu turismu vajadzībām jo turisms ir paredzēts eh, Lisbonas līgumā, bet eh, budžeta eh, pozīcija tam nav paredzēta. Tāpēc ir jāskatās, kā šos mazos fondus var izmantot, lai atbalstītu politikas, kur budžetā asignējumi nav paredzēti. Komisijas komentāri, protams, ir svarīgi un tas ir jāņem vērā. Tad, kad mēs apspriežam to, vai pāgarināt tālāk, vai izvērst kādu projektu, bet ir nepieciešams izvērst uh, diskusijas ar specializētajām komisijām par pilotprojektiem un sagatavošanas darbībām, jo reizēm Mm, ir nepieciešams diezgan ilgs uh, sarunu periods starp parlamentu un komisiju, lai tiešām noskaidrot, kāds tad īsti ir mērķis, ko mēs cenšamies panākt. Un tad, kad es biju agrī komitejā, mm, tur tika minēts pilotu projekts par uh, lauksaimniecības produktu cenām un kas notiek uh, šajā te ražošanas ķēdē no zemnieka līdz lielveikala plauktam Eh, tad eh, vajadzēja panākt vienošanos par, ko tad mēs īsti šeit meklējam. Un tādēļ var eh, atšķirties tas, kā parlaments to izvērtē un kā to novērtē komisija. Un tādēļ mums kā budžeta komisijai vajadzētu ļoti uh, ciešu kontaktu saglabāt ar tiem cilvēkiem, kas ir pauduši vēlmi veikt uh, to vai citu pilotprojektu, lai mums būtu uh, pareizā īstenošana. Nu, protams, ka mēs uzklausām arī mūsu kolēģus. Bet deputātiem un komitejām mēs sakam, ka 29. mājas ir termiņš, gala termiņš, un jūnijā mums ir jāiesniedz šie priekšlikumi eh, komisijai. komisijai lai zinātu, kādi projekti tad uh, tiks izstrādāti. Mums eh, ir pēc tam jāizsaka savs viedoklis par prioritātēm, kad būsim uzzinājuši komisijas viedokli. Paldies, Anna, saka priekšsēdētājs, tagad Giovanni. Paldies, priekšsēdētāji. Par 2013. gada 100 143 eh, projekti tika, iesni, eh, tika iesniegti no kolēģa puses, un mēs tos reducējām līdz 58, eh, no kuriem bija viena daļa projekta, viena daļa pasākumi. Jūs tikko sacījāt, ka starpiestāžu vienošanās pašlaik pārstāv, nu, katrā ziņā piešķirtais līdzekļu daudzums eh, bija mazāks. 2013. Eh, gada budžetā bija liels mēģinājums samazināt finansējumu eh, no it kā 46 miljoniem, kas bija pieejami, mēs izmantojam tikai 22 mm, bet dažādām sagatavošanas darbību pasākumiem Tās bija pavisam 31 skaitā, un tur mums bija. Uh, 49 saistība apropriācijās un 41 uh, maksājuma apropriācijās. Nu, uh, vēl var, protams, sīkāk paskatīties, kā tas konkrēti sadalījās uh, starp kategorijām un uh, budžeta pozīcijām. Tālāk runājot par pirmo eh, starp posma ziņojumu no komisijas puses par eh, šo projektu realizāciju. Tas parādīs visam nesen, tikai 28. februārī. Un, principā, protams, tas viss deva mums priekšstatu par to, eh, kā progresē, kā attīstās šie projekti. Bet mums, protams, vajadzēs runāt ar atbildīgajām komitejām, uh, lai varētu konkretizēt, cik tālu tad ir pavirzījušies uz priekšu šie, eh, katrs no šiem projektiem. Nākamais eh, solis būs otrais vidusposma ziņojums par pilotprojektiem, kas vajadzētu ieraudzīt dienas gaismu aprīlī šajā gadā, un tad jautājums, vai tas eh, nāks kaut kur vienlaicīgi ar budžeta projektu, vai arī šeit būs kaut kādas nobīdes. Eh, vai mēs joprojām varam uh, gaidīt, ka aprīlī tas tomēr parādīsies? Jo šeit es gribētu runāt par procedūru, jo acīm redzot ir ļoti nepieciešams lai tie, kas ir prezentējuši projekts, varētu iesaistīties dialogā ar komisiju un lai varētu sekot uh, projektu īstenošanai. Lai varētu atbalstīt uh, nepieciešamo progresu. Manuprāt, ir svarīgi arī uh, attiecībā uz jaunajiem iesniedzamajiem projektiem un sagatavošanas darbībām Uh, ir tā, ka daži projekti tiek pārnesti uz nākamo, uz otro gadu, un tas nozīmē, ka varbūt viens otrs projekts būtu jāpārveido par sagatavošanas darbību vai arī būs nepieciešamība rast eh, dažiem no tiem jaunu tiesisko pamatu. Tas būs jādara komisijai. Ir daži pasākumi un projekti, kur iet jau trešajā gadā, un tos vispār vairs nevar pagarināt. Un tādos gadījumos mums tādā veidā ir jāpiemēro procedūras, lai varētu piedāvāt jaunu tiesisko pamatu, lai varētu šīs darbības turpināt. Es nedomāju, ka man vēl kas vairāk būtu jāsaka par pilotu projektiem un sagatavošanas darbībām. Paldies, Džavandī! Ēdras kundze lūgus vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Ir tā dīvains draudzīties uz to, kā projekti, kam vajadzētu, kam tiek piešķirts cik maz budžets, um, cik liela interesi izraisa. Es domāju, ka te notiek noteikts mārketings un reklamēšana, lai uh, vairāk cilvēku interesi piesaistītu šiem budžetiem. Eh, protams, būtu ļoti labi, ja notiktu detalizētāka izvērtēšana tam, kas ir izpildīts, un arī visam tam, kas notiek mandāta ietvaros, eh, apskatot, eh, kuras darbības, kuri pro, projekti nav bijuši veiksmīgi, kuri ir panākuši vairāk, kā ticis sagaidīts, vai varbūt vispār ir kaut kas savādāks noticis nekā sagaidīts sākotnēji. Tā tad ir eh, svarīgi apskatīties, kā lietas ir attīstījušās, un būtu svarīgi arī zināt, eh, nu, kaut kādu noteiktu uh, priekšvēsturi, lai zinātu, kādas problēmas uh, ir radušās. Uh, jo gal galā, nu, eh, šie ir tādi, eh, varētu teikt, izmēģinājumi, lai vienkārši zinātu, eh, kas tālāk notiksies un kā attīstīsies notikumi. Paldies, neviens tālāk nevēlas izteikties. No, nu, no savas puses es vēlētos pasvītrot, ka, kā Aida tikko teica, visa šī procedūra ar pilotprojektiem sagatavošanas darbībām uh, ir aizsākušas jaunu dimensiju pirmsvēlēšanu uh, periodā 14. Uh, eh, līdz 14. gadam. Tas ir tā kā mm, pārējais periods. Un ļoti labi būtu tieši šajā brīdī tātad tā, šī par, parlamenta pilnvaru termiņa vidū pārskatīt, kas tad ir ļāvis varbūt aizsākt jaunas politikas, politiskas aktivitātes mm, tajās jomās, kur mums trūkst tiesiskā pamata, un savukārt komisija, eh, pateicoties šiem pilotprojektiem, ir uzsākusi eh, eh, likumdošanas institīvas kaut, kādus, kaut kādu rīcību. Un tas ļauj paplašināt ES aktivitātes un pātrināt likumdošanas procesu un attiecināties likumdošanas tādām jomām, kur līdz šim tas nav noticis. Cerams, ka tas tiks ņemts vērā un iekļauts arī pārskatā. 2014. gads ir uh, svarīgs arī no tādas nākotnes perspektīvas. Bonne, qui donne des compétences nouvelles Uh, jo mm, Lisabonas līgums ir piešķīris Eiropas parlamentam nes jaunas pilnvaras, un tas stiprina es pilnvaras vairākās jomās, kurās es jau līdz šim pilnvaras ir bijušas, un piešķir pilnvaras arī tādās jomās, kur līdz šim es īpašu pilnvaru nav bijis. Un Tieši tādēļ mm, atsevišķas grupas eh, varētu, vai, vai parlaments kopumā varētu izmantot šo iespēju. Un eh, stiprināt vai paplašināt juridisko aptvērumu. Piemēram, turisms līdz šim tas uh, nebija iekļauts kopējā aptvērumā. Es, piemēram, nāku no Basku zemes, un mums turisms ir plaukstošs biznes, un tas ir arī ļoti būtisks. Nu, arī, uh, piemēram, uh, kosmosa izpētes politika ir svarīga. Uh, Dzirdu arī, ka tur notiek eh, pilotu projekti. Nu, tāpat laikā parādījušās vēl kaut kādas tēmas, kas varbūt vairāk interesē padomi. Šī pilotu projektu procedūra ir atvērta uh, eh, bū, abām uh, budžeta iestādēm, gan parlamentam, gan, parlam, gan padomē, bet uh, Eh, šķiet, ka parlaments līdz šim to izmantojas visaktīvāk. Bet padomas secinājumos par daudzgadu finanšu plānu parādījās daži tādi ļoti nepatīkami secinājumi vai apgalvojumi. piemēram, tādi, nu, naudas dāvinājumi dažām valstīm, neuzliekot nekādus nosacījumus. Tātad īpaši čeki, kas tiktu izsniegt dalību valstīm, ļaujot tam rīkoties tiem, kā gribētos. Bet jāsaka, ka mēs visi esam pakļauti likumam. Un tieši tādēļ Eiropas parlamentam ir eh, tādas pašas pilnvaras un attiecībā uz izdevumu, budžeta izdevumu daļu kā padomēji. Bet mums nav tādu iespēju vienkārši piešķirt kaut kādu naudas aploksni kādai dalību valstī vai kādai asociācijai vai vēl kādam, kā mums ienāk prātā. Uh, Mēs to varam darīt tikai tad, ja tam ir atbilstošs pamatojums. Ja mēs varam pierādīt, ka šī valsts, eh, šīs biznes, eh, tur cīnās par kaut ko, vai viņi ir ekonomiski svarīgi Eiropas Savienībai, vai tās vērtība attīstībai, nu vienalga ko, bet mums jāsniedz kaut kāds pamatojums. Un ja mēs eh, nevaram pamatot šo te naudas izdāļāšanu, nu tad tā ir pilnīgi nepieņemama situācija, lai gan tieši tas notika Eiropas padomē. Un es gribētu teikt, ka tas ir ļoti nejauki. Un tāpēc mūsu pienākums ir īstenot Lisabonas līguma normas Un uh, eh, vienprātīga balsojuma panākšana uh, padomē, jā, nu tam bija zināmas tradīcijas, taču tagad tā vairs nevar rīkoties kopš Lisabonas līguma pieņemšanas un ņemot vērā to, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas uh, ir pavisam tuvu. Gal galā katrs no mums tiks saukts pie atbildības. Un mums katram būs jāpaskaidro, nu, kāda, eh, kāds tad ir iznākums attiecībā uz budžetu. Kāpēc 200 vai 300 miljoni ir iedoti šai valstī, bet ne citai? Un šīs lietas ir jāpamato. Tāpēc jau mēs runājam par tiesiskumu. Tiesiskums nav nekāda voluntāra lēmuma pieņemšana. Nu, lūk, un šie jautājumi visi pacēlās, un acīm redzot, turpinās eh, pacelties arī sarunu laikā. Es nevēlos padalīt, padarīt sarunu sarežģītāks, nevēlos nostādīt padomu neērtā situācijā, bet galvenais ir rast risinājumu kuru pēc tam var eh, piedāvāt pilsoņiem, jo visi mēs eh, esam atbildīgi savu vēlētāju pilsoņu priekšā un beig beigās mums viņiem ir jāpiedāvā kaut kas solīdāks, kaut kas ilgtspējīgāks. Es referentiem par to vēlos īpaši atgādināt, jo īpaši referentei par daudzgadu finanšu uh, schēmu, jo, nu, var jau izpētīt visādas idejas, at, piemēram, ja mēs runājam par pilotprojektiem un sagatavošanas darbībām. Uh, referenti, vai jūs vēlaties kaut ko teikt, Giovanni, neko nesaka, Anna klusē? Nu, labi. Jebkurā gadījumā, paldies jums abiem. Jūs dzirdējāt, ko teica referents. Un eh, komisija atbildēs uz eh, Giovanni jautājumiem, acīm redzot, es ceru. Un tagad gribētu dot vārdu atkal Annai Jensenai, jo viņa gatavojas prezentēt savu atzinumu par finanšu darījumu nodokli. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, nedaudz par to priekšvēsturi. Komisija nāk klājā ar priekšlikumu par uh, finanšu darījumu nodokli. Un uh, šī komiteja savukārt izvērtē šo priekšlikumu un eh, vienojās par to, ka to, tas atbilst kritērijiem par pašu resursu ieguvi un uh, Ekon komiteja eh, pauda savu atzinumu, un vairākums to atbalstīja arī parlamentā. Pa, eh, padomē vairākuma nebija. Protams, ka ir eh, vajadzīgs vienprātīgs balsojums padomē, un situācija ir tāda, ka 11 valstis izteica interesi par to, ka vajadzētu realizēt pastiprināto sadarbību e, finanšu darījumu nodokļu jomā, bet komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu paplašinātai sadarbībai par šo jautājumu, ietverot šīs te 11 dalību valstis. Pamatā tas ir tāds pats priekšlikums kā iepriekš taču ar nelielām izmaiņām. Ne, ne tikai ievērojot rezidents principu, bet arī izdevēju principu, un tas varētu ietekmēt cilvēkus, kam līdzekļi ir pensiju fondos ārpus šīm uh, valstīm. Bet kas komisijai ir jāapspriež, vai mēs tiešām uzskatām, ka šis priekšlikums par finanšu darījumu nodokli tiešām atbild tiem nosacījumiem, eh, kas ir attiecināmi uz jauniem pašu resursiem, jauniem pašu resursu avotiem. Un tas ir tas, ko es esmu izklāstījusi priekšlikumā. Un proti, jā, dalība valstis, kuras līdzdarbojas paplašinātajā sadarbībā ja viņas tā izlemj, tad tās var pilnībā vai daļēji izmantot ieņēmumus no finanšu darījumu nodokļa, lai samazinātu savu uh, dalību valsts iemaksu. Protams, kā var runāt par to, kā eventuāli to darīt. Tā ir 19. 20. lapusa ziņojumā. un tad to var eh, veikt kā vienkārši atskaitot attiecīgu proporciju vai eh, ar, arī eh, samazo, tātad savelkot visus šos līdzekļus kopā nu, pēc tam atskaitot proporcionāli attiecīgo IKP e, eh, proporciju. Tā tad e, divi šie te principi - vai no vienkārši atņemšana vai no sākuma apvienošana. Es arī tā īsti vēl neesmu izlēmusi, kurš no šiem principiem būtu e, labāk realizējams. Nu, tas ir galvenais jautājums, galvenā problēma. ja mēs runājam par atzinumu no ekon komite, komitejas puses, nu, man liekas, tas īsti tā nedarbojas. As... Jo tas īstenībā fundamentāli maina to sistēmu, kā tas sākotnēji bija iecerēts, jo tad joprojām tas būs eh, dalību valstu iemaksas un to samazināšana. Bet, nu, es katrā ziņā to tā tad lieku eh, jūsu eh, apspriešanai, lai jūs izteiktu savu viedokli no mūsu komisijas puses. Paldies, Anna. Žans Liks ir uh, nākamais, kurš runās. Es domāju, ka komisijas priekšlikums lielā mērā atspoguļo priekšlikumu visām dalībvalstīm. Un šeit tiešām lielākā problēma ir tā, ko Anna jau minēja. Cik tālu tas attiec uz mani? Tad, manuprāt, ir vispār tikai viena iespēja pašu resursiem. Ir, ja, ja tas ir Eiropa, ja tie ir Eiropas pašu resursi, Eh, kas ir saistīti ar uh, samazinājumu iemaksā no IKP. Ja tas netiek darīts, tad mēs faktiski atgriežamies atpakaļ pie nacionālo ja dalībvalstu iemaksu principa, kur visi grib kaut ko dabūt atpakaļ. Un jo vairāk, jo labāk. Tā kā nav nekādas jēgas tā rīkoties. Ja jūs gribat vienkārši samazināt uh, dalībvalsts iemaksu par summu, kas ir iegūta no uh, finanšu darījuma nodokļa. Un faktiski līdz ar to tā būs tā pati sistēma, un mēs vienkārši riesim uz nepareizo koku. Juta lūdzu. Es gribēju nedaudz papildināt Žana Luka argumentus. Es jau saprotu, ko Anna vēlējās panākt ar saviem grozījumiem, un Mēs jau pieņēmām Podimatas ziņojumu, viņa ar saviem grozījumiem gribēja darbu vēl turpināt. Otrais grozījums, eh, varētu teikt, ir gandrīz vai viens pret vienu paņēmts no Podimatas ziņojuma, bet ir arī 13. marta rezolūcija, kurā skaidri un gaiši teicām, ka vismaz daļai no ieņēmumiem ir jānāk no eh, nodokļiem un eh, tiem ir jābūt pašresursiem. Varbūt, ka grozījumu. Varētu vēl nedaudz uh, noslīpēt, ka mēs pieprasām uh, konkrētus skaitļus, ka mēs pieprasām ieņēmumus savā rezolūcijā un ir jāparūpējas uh, lai samazinātu naudu šos pārskaitījumus no dalību valstīm, jo tas ir vienkārši uh, ļoti uh, muļķīgi, ka mums visu laiku ir jāgaida pārskaitījumi no dalību valstīm šie transferi. Un tad viņi arī saka, jā, mēs jums dodam naudu, mēs jūs finansējam. Un tad neviens vairs nerunā par juridiskajām saistībām, ko dalību valsts ir uzņēmušās. Un to ir iespējams atrisināt tikai tad, ja mums būs pašiem savi resursi, pašresursi. Protams, mēs nevaram ziņojumā sabāst pilnīgi visu, bet Mēs arī turpināsim uzstāt, lai mums būtu pietiekam daudz pašresursi, lai mēs vairs nebūtu tik ļoti atkarīgi no dalību valstu iemaksām. Mums vēl ir mm, palicis kāds brīdis, lai izstrādātu grozījumus, bet varbūt kopīgi mēs vēl varētu noslīpēt otro grozījumu, lai tas vairāk saskaņotos ar rezolūciju. Paldies! Merci, Jutta. Isabelle Durand. Oui, merci. Donc moi aussi, je... je, je... Paldies, Uta. Isabelle Durand, lūdzu. Es varu atbalstīt šo ziņojumu. te drusiņ tā divu soļus priekš, vienu uz atpakaļ, bet samazinājums valsts devumam var tikai attiekties uz tām valstīm, kas piedalās finanšu darījumu nodoklī. Un ja jūs samaziniet valsts, valsts piedevumu, tad, tad tas ir divas trešdaļas, viens trešdaļas, un tas nav būtiski ar tikai 11 valstīm, un ir vēl daudz darāmā. Mums vajadzētu iet uz priekšu tikai pat, ja mēs tikai samazinām valsts ziedojums un palikt pie tā paša teksta. Paldies! One. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju runāt par pamat jautājumu, ko vairāk ir jau pacēluši, kas mums ir, ir harmonizēts valsts nodoklis, kas ietekmē 11 valsts, un ja tas ir neitrāls, skatoties no kritērijiem, no tā viedokļa, kā tās valsts pašlaik iemaksā naudu, un ja tur ir arī neitrāls efekts, tad tas nav pašu resurs. Tas ir tikai, ka valsts kases saņems naudu, iemaksās kopienas iemaksās, un tad atņems to pašu summu no parastiem, parastām iemaksām. Es to neuzskatu kā pašu resursu. Es to uzskatu, ka tas ir kaut kāds speciāla veidu PVN, kas ir attiecināms uz finanšu darījumiem. Tas būtu līdzīgs citiem PVN ieņēmumiem. Es domāju, ka mums tas ir jādara, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu būt zem ilūzijām, kad, jo dalībvalsts nebūs gatavs nelīdzsvarot savu ziedojumu ar šo nodokli. Tieši tā mums ir jāatrod veids, kā apvienot sagaidi to, ko sagaida dalībvalsts, kam ir grūtības sabalansēt savus budžets, kā mēs pašlaik darbo, kā mēs darbosimies ar finanšu darījumu nodokli, būs izšķiroši, runājot par finanšu sekām budžetā, bet arī kā pēc principa, kā Jūta jau ir paskaidrojusi. Tas būtu pirmais piemērs ko varētu darīt vai patiesībā ko vajadzētu darīt ar, citām, ar citiem resursiem. Ir būtisks daļa, piemēram, 60%, tas ir komisijas priekšlikums, ko mēs atbalst, tas prasīt vairāk nekā vienu nodoklu. Annu, vai jūs gribat atbildēt? Jā, jūtai taisnība, tā bija daļa no rezolūcijas, tā kā mēs pieņemām plenāru lēmumu. Un, protams, mēs varam to ielikt ziņojumā, un es esmu gatavu pārskatīt redakciju, bet personīgi es domāju, ka tas nav īstenojams. Bet Tā mēs esam to redzējuši, un mums ir jāmeklē jaunas idejas, kā iegūt resursus, lai sasniegtu tos mērķus, ko mēs gribam sasniegt, bet tā ir cits saruna. Es turpināšu uzklausīt, kāda grozījuma būs, un sadarbošos ar Rūtu, lai jūtu, lai radītu risinājumu. Izcili. Liels paldies, referenti, paldies, Anna. Jums ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Un tagad es ieteiktu, ka mēs varam iet uz priekšu uz devīto darbkārtības punktu. Mēs vēl runājam par sagatavošanos 2014. gada budžetam, bet tām ieņēmumu un izdevumu tāme parlamentā vai ir bijis kaut kāda vienošanās Monika, lūdzu, paldies. Paldies visiem kolēģiem. Darbs bija visai grūts. Sarunas arī nebija tās vienkāršākās. Mēs vedām sarunas līdz pēdējai sekundei. Jāsaka, ka mums vēl nav tik grūts darbs, ka mums vajadzētu vest sarunas ar 27 dalību valstīm, bet uh, ir jau gana viena ar atbildīgajiem šeit parlamentāru, ko mums te ir jācīnās. Un, uh, Pirms diviem gadiem budžets gandrīz tapa iesaldēts. Un jāsaka, ka nākamgad beigsies šis sasaukums un radīsies papildus izmaksas. Kādēļ radīsies papildus izmaksas? Jā, parlamentā sāks strādāt jauni kolēģi, citi pametīs parlamentu. Uh, Un ņemot vērā to, kas noticis agrāk, mēs varam rēķināties, ka apmēram 50%, ka būs papildus 50% izdevumu pensijām un pārējais laikam un tā tālāk. Bet kas šeit ir mainījies? Situācija pati par sevi nav jauna, bet uh, Jauninājums ir tāds, ka mēs tagad uzņemamies atbildību paši par saviem kolēģiem. Kādreiz eh, tie bija dalību valstu parlamenti, kas eh, izmaksāja tādas kā kompensācijas, eh, pārējas naudu, tad, kad deputāti bija beiguši strādāt Eiropas parlamentā, bet tagad ir ieviesti deputātu statūti, ir ieviesti uh, asistentu statūti, un mēs varētu teikt, ka Eiropas parlaments tagad ir kļuvis pieaudzis un uh, var uzņemties atbildību pats par sevi. Bet, protams, tas nozīmē papildus izdevumus. Tikai pārēja no viena sasaukuma uz otru nozīmē to, ka uh, būs par 2,2% vairāk. Schön dazugerechnet. Izdevumu. Te mēs neesam neko pierēķinājuši, neko neesam izpēšķojuši, nē, tī, tās ir tikai likumdošanas saistības, kas ir jāizpilda pāriet no viena sasaukuma uz otru, tālāk 1,3%. Tas ir algu paaugstinājums Eiropas parlamenta darbiniekiem. Arī tās ir juridiskas saistības, ko esam uzņēmušies, neko šeit vairs nevaram mainīt. Tie jau ir kopā 3,3% runājot par juridiskajām saistībām un arī uh, sasaukuma laika paiešanu. Jāpierēķina vēl daži cipari, vēl, vēl lielākas summas, jo Horvātija iestāsies Eiropas Savienībā un uh, Jāsaka, ka budžetam priekšā ir mīnusa zīme. Mēs pat nevaram šeit ņemt vērā indeksāciju, balstoties uz inflācijas rādītējiem. Tas nozīmē, ka mums ir cieši jāsavelk jostu, piemēram, tulkošanas jomā, rakstiskās tulkošanas jomā. Par to jau esam diskutējuši un ir. Eh, jāparūpējas par to, lai mēs neapdraudētu daudzvalodības principu. Ja ir iespējams, eh, var veikt eh, rakstisko tūkošanu pēc pasūtījuma. Eh, ja tiek tūkoti kaut kādi dokumenti par plenāru sēdēm, un mēs veicām tādu kā bija viens mm, pārbaudas gads, gada laikā neviens nepieprasīja šādu dokumentu tūkošanu, tātad uh, īs pārskats par plenārsēdē apspriežamo. Tātad eh, mēs esam tūkojuši gadu gadiem visādi dokumentus, un daži no tiem nevienam nav vajadzīgi. Tālāk tika runāts par kopīgās darba grupas izveidi, par to, kā ietaupīt septiņās dažādās jomās. Protams, mums eh, par to ir uh, jādiskutē, vai šādi ietaupījumi ir iespējami. Nākamgad e, svarīgas ir tieši trīs jomas. Un es domāju, ka ir iespējams šeit vēl uh, kaut ko mainīt līdz septembrim. Priekšsēdētāji kungs mums jānā arī par tās augto staff regulation, jeb darbinieku statūtiem. Ja šeit tiks pieņēmts lēmums eh, līdz šī gada beigām, tas ietekmēs 2014. gada budžetu. Tālāk eh, jāņem vērā struktūrālās pārmaiņas, ko mēs vēlamies ieviest parlamentā. Esam jau par to pietiekam diskutējuši. Un trešā joma. Jo ir budžeta struktūra, ņemot vērā pensijas un pārējais laika izmaksas. Ir radies iespējas, ka bieži vien uh, piektajā sasaukuma uh, gada laikā mums ir jāizdod vairāk naudas, un pēc tam jaunā sasaukuma pirmajā gadā mēs varam ietaupīt. Tas ir aplami. Esmu arī uh, ilgākā laika posmā pētot šo situāciju, um, sapratusi, ka komisija šos pensiju izdevumus sa sadz no tādajām uh, no īpašām kategorijām, uh, kas tiek uh, varbūt savādāk pārformulētas. Un tagad jāsaka, ka parlamenta deputāti šajā pensiju kategorijā nav iekļauti, tādēļ es lūdzu lai parlamenta administrācija padomā, kā mēs varētu parūpēties par godīgu attieksmi pret pilnīgi visiem, jo nav jau nekādas jēgas, ja piektajā sasaukuma gadā ir milzīgi izdevumi un tad ir uh, tāda kā līkna uz augšu un pirmajā nākamā sasaukuma gadā līkna atkal iet uz leju. Mēs šādus te zobus grafikos negribam redzēt, gribam, lai viss ir līdzeni. Ar savas rezolūcijas projektu es, protams, gribēju visiem kolēģiem pateikties par sadarbību. Tātad ar savu rezolūciju Eh, es gribēju panākt to, ka mēs varam vienoties par tādu stabilu, eh, pārdomātu budžetu, bet radās ķīviņi par to, vai mēs palielināsim budžetu ņemot vērā inflācijas rādītājs. Es teicu, ka ir jānogaida, kas notiks vēlāk, kāda skaitļa tiks piedāvāti rudenī Galu galā vienojāmies par kompromisu, un es ceru, ka galu galā tas vainagosies ar panākumiem. Protams, mēs centīsimies budžetu uzlabot, ietaupīt, kur ir iespējams, un šķiet, ka budžeta komiteja var lepoties ar paveikto. rezolūcijā mēs eh, esam skaidri un gaiši pateikuši, ka mēs vēlamies mainīties, mēs vēlamies būt inovatīvi, bet nevaram to darīt eh, naudas trūkumā. Ja eh, parlamentam nav pietiekams budžets, tad jau pēc tam mūs varētu kritizēt, ka mēs kvalitatīvi nevaram neko padarīt, bet ja mums nebūs pietiekami daudz naudas, tad jau mēs savu darbu nevarēsim arī veikt pēc labākās sirdsapziņas. Par to mēs nevēlamies tapt. Uh, uh, kritizēti. Un nevajadzētu arī domāt, ka budžets ir domāts uh, vēlēšanu, ka nevajadzētu runāt par budžetu uh, vēlēšanu kampaņās, mums tas varētu mu, tikai zāģēt to zārus, kur mēs sēžam. Gribēju pateikties visiem, kas bija gatavi ar man sadarboties. Paldies! Merci, Monika! Paldies, Monika! Paldies tikai daži viedokļi, daži vārdi no socialistu grupas. Mēs uzskatām, ka taupība un laba pārvaldība par resursiem ir ļoti svarīga, un mēs gribētu teikt, ka 2014. gadā mūtu būtu pēc iespējas vairāk ietaupījumu, bet lai parlamentu tiesību, tie, tiesību aktu pieņemšana nav traucēta. Un mēs gribam pieturēties daudzvalodības principam, un visi noteikumi par budžetu ir jāpiekopj, un tas ir arī līdzīgs ar darbiniekiem. Mēs arī domājam, ka ir svarīgi turpināt, kas ir iesākts darba grupā, un mēs esam ļoti apmierināti, kad mēs varējām uzrādīt tik lielu vairākumu. Tas nozīmē, ka parlaments partijas necīnās viena ar otru, bet ka mēs sadarbojamies, lai uzturētu parlamentu godu un cieņu. Un mēs esam ļoti laimīgi, kad mēs esam panākuši progresu 24 stundu laikā, un es domāju, ka visi ir spēruši platu soli vai nu šeit komitejā, mēs varam to pierādīt. Tas ir svarīgi uzlabot parlamentu prestīžu. Paldies! Izcili! Paldies! Neviens cits vārdu nevēlas. Paldies jums! Ko mēs tālāk darām? kas attiecās uz, nu, kas nākošais. Ir balsojums, pareizi, nākošais ir balsojums, un tad mēs runājam par biroju un tad par plenāru. Paldies, referenti! Es gribētu dot vārdu jūtai. Es jūs pametīšu un iešu uz priekšsēdētāju konferenci. Un manas balsošana izskatīsies sliktāk, bet, nu, ko lai dara? Liebe Kolleginnen, dārgie kolēģi un dārgas kolēģes, vēl ir palicis neizskatīts 11. darba kārtības punkts. Atskaita par prezidiju un budžeta komitejas apvienotās darba grupas darbu. Jā. Bet šķiet, esam jau visu pietiekam daudz iztirzājuši un varu secināt, ka šis darba kārtības punkts jau var būs izskatīts. Tādēļ ķersimies uzreiz pie balsošanas. Tagad man ir tehnisks dabas jautājums, vai visiem ir līdz paņēmtas balsošanas kartītes? Vai jūs esat tās ievietojuši aparatūrā? Mein Koordinator noch nicht.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 we are disputing. Yeah. Okay. Mm -hmm. So, liebe Kolleginnen und Dārgie kolēģi, sākam balsot ar Monikas Holmajeras ziņojumu. Balsojam par A kompromisu. Ja mēs pieņemsim A kompromisu, tad trešais, ceturtais, piektais, sestais grozījums atkritīs. Kas par A kompromisu? A nevis par B, bet par A kompromisu. Alfabēt Kristiāno hin, also. Es ceru, ka jūs vēl alfabētu atceraties. Kas par, kas pret? Atturas. pieņemts, tikai viens kolēģis balsoja pret. Kompromis B. Un pirms balsot par visu B kompromisu, ņemsim vērā to, ko lūdza Alde grupa, proti būs balsojums pa daļām. Warum? Wir wollen, nein, nein, nein, das ist alles gut. Wir werden ein Split Voter dalītais balsojums, kas ir iekļauts B kompromisā. Visi esat ar to iepazinušies, un par to jau ir runāts tik daudz, ka jūs jau ar to būsiet noteikti iepazinušies. Tātad parūpēties, lai budžeta paaugstinājums eh, būtu vairāk saskaņots ar inflācijas rādītājiem. Vārds closer, closer to inflation rate vai vārdu closer mēs vēlamies redzēt tekstā. Jā vai nē? Tikai par šo vienu vārdu ir jābalso tuvāk, pietuvināt eh, tā tad budžeta rādītājus inflācijai. Kas saka jā, kas balso par? Kurš saka nē, ja balso pret? Kurš atturas? Trīs balsoja pret, viens atturējās. Tagad balsojam par visu pārējo B kompromisu. Kas ir par? Pret? Atturas? Pieņemts. C kompromiss. Tomēr nē, priekšsēdētāji kļūdījusies. Desmitais grozījums, piektais punkts. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sastais punkts, 11. grozījums par pret atturas noraidīts. 12. ir atsaukts. Tagad C kompromiss. Ja pieņemsim to, tad atkritīs 13. un 14. Kas par? pret, atturas, pieņemts. Septītais, septiņi A punkts. 15. grozījums ar mutisku grozījumu, bet eh, tas jau kaut kur beigās ir uzrakstīts. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums ir atsaukts. 17. grozījums, kurš par pret atturas. Viens kolēģis pret, bet pieņemts. 18. par pret atturas. Pieņemts. 19. Kurš par? Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts? 20. un 21. Uh, identiski grozījumi, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts?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 Ļoti labi, vai visi ir nobalsojuši? Noraidīts. 15 par, 18 pret. 23. grozījums. Par. Wer ist dafür? Wer ist pret? Atturas. Noraidīts. 24. par pret atturas pieņemts. Divdesmit piektais, to var, par to var balsot kā papildinājumu par pret, atturas, pieņemts. 26. kurš par ar mutisku grozījumu. Pret, atturas, pieņemts. 27. kurš ir par pret, atturas, pieņemts pieņemts. 28. līdz ar to atkrīt. 29. grozījums, tur ir paredzēts bal dalītais balsojums. Hartonga kungs to ir iesniedzis. Viņš vēlas pirmajā daļā pievienot vārdus Nodes eh, Economic Crisis un otrā daļā Eh, lūdzu parlamentu piekšanu, lūdzu piekšanu parlamentu budžetam. Pirmā daļa, kas par pret. Otrā daļa, kas par pret. Noraidīta. Abas daļas noraidītas. 30. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas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 pret, atturas, pieņemts. 35. Kurš ir par? Pret, atturas, pieņemts. 36. ir uh, papildinājums, kas par? Pret, atturas, noraidīts. 37. par? pret, atturas, noraidīts. 38. par, pret, atturas, pieņemts. 39. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 40. par, pret, atturas, noraidīts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 Jā, viens ļoti čakli strādā pie grozījumiem. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 45. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss D 18. punkts, grozījumi 47, 48 un 49. Ja mēs nobalsosim par D, tad visi šie atkritīs. Kas ir par D kompromisu? Pret. Atturas. Pieņemts vienbalsīgi. E kompromiss. 19. punkts, 51., 52. un 53. atkrīt, ja nobalsojam par E. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Skaidrs tāpat. Man nedaudz sajūgs secības, sāku priekšsēdētāji, sajaucot vietām atturas un pret. 20. punkts, 54. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 55. grozījums, pre, par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērumi. Pirmais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas arī noraidīts. Tagad balsosim par visu grozīto atzinumu. Darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Thank you.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 31 par, 2 pret, neviens neaturējās. Nu, visiem vismaz ir viedoklis. Izcili. Kas tad tagad sekos? Wir stimmen ab ähm, über die Zahlung ähm, innerhalb des Globalisierungs. Balsosim par 13. darba kārtības punktu Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu. Itālijas pieteikums. Ir vesela kaudze grozījumu, es vismaz tā domāju, saka priekšsēdētāji. Vai mēs varam par vairākiem balsot kopā, vismaz daļēji? Nē? Balsis no zāles. 14. À, par 14 nav atsevišķi un par pārējiem kopā, vai viss ir viensprāts, vai visiem tas ir paprātām? 2, 3, 4, 5, 6 par tiem visiem kopā. 2, 3, 4. Labi, sākam. Otrais grozījums. Jā, nu pirms es no jums te kaut ko izspiedīšu, tad uh, mēs jau būsim nobalsījuši. Otrais, kas par pret? Atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais, kas par pret enthält sich atturas noraidīts. Šķiet, ka noraidīts, saka priekšsēdētāji. Labi. Ceturtais noraidīts. Piektais, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sestais, kas par pret atturas pieņemts. Septītais, kas par pret atturas pieņemts. Astotais par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski, lai gan man izskatījās, ka pieņemts. GUE und Grüne sind leider abwesend. GUE un zaļie, diemžēl, nepiedalās. Hat jeder abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 17 dafür. 17 par, 16 pret. Visai ne, nenozīmīgs pārsvars, bet pieņemts. 9. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Vienpadsmitais, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Divpadsmitais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trīspadsmitais, kurš ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. C apsvērums, pirmais grozījums par pret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 Hat jeder apgestimt? Vai visi ir nobalsojuši? Ich sag's ja ungern. Nu, es to saku visai nelabprāt, bet ir viens liekas no sociāldemokrāta puses. Džordžs jau izvilk savu kartiņu. Es zinu, zinu. Man patīk, ja ir vairāk sociālās, bet ne jau balsojot, ja ir kāds liekas. 16 pār 16 pret noraidīts. Vai vajadzēja tomēr to vienu kartiņu lieko atstāt aparātā? Tagad balsosim par visu grozīto ziņojumu kopumā elektroniski. Sākam balsot! Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsoja? Marija? Marija? No, because... Do, you can, you can, um, uh... Jūs drīkstat balsot, jā. Yep. Ah, ok. 30. 30 pār, 2 pret, 1 atturējās. Pieņemts. Mm. Uh, sorry. Uh... Transfers. Uh, äh, jā. Jetzt haben wir einen Transfer für. Par pārnesumiem. Giovanni. Lo storno è collegato alla, a quello che abbiamo appena votato sull'applicazione del Fondo europeo di adeguamento. Cienījamie kolēģi, runājot par globalizācijas fondu, man tur nav nekas pretī, tā kā varam mierīgi balsot. Labi, nu tikai loģiski, ka mēs piedāvājam līdzekļus. Kas ir par? Kas vēlētos ņemt vērā um, referentu pieeja? Jūs arī, ja? Jā, jā, ļoti labi. Kas pret? Viens. Atturas. Arī viens. Pieņemts. Ah, die anderen, die anderen haushalte? Citi budžeti. Derek, tev vārds. Yeah, yeah, um, Jā, paldies. Divas pārneses kas ir saistītas ar dibināšanas plāniem, tā kā tur nav paredzēts palielināt darbinieku skaitu, tā kā tur nebūs šajā gadā nekādu budžeta sēku. Arī uh, kopienu tiesa, kas vēlējās mainīt deviņus. Uh, Pastāvīgās štāta vietas pret uh, eh, laika līgumiem Nu, un viņi vēlējās to mainīt 6 eh, pret 6, nevis 9 pret 9. Tā kā šim gadam viņi izpilda visus kritērijus, kas ir noteikti pantos, tā kā mans priekšlikums balsot par viņiem. Jā. Thank you. Uh, we will support the... Paldies, Jūta, mēs atbalstīsim referentu, bet es tikai vēlētos pieminēt, uh, ka tas ir ārpus normālās procedūras. Es neredzu, kāpēc tas ir steidzami. Un tā kā ombuds šeit nav, mēs tāpat sveicam izmaiņas administrācijā. Es domāju, ka es sekošu tam, ko iesaka referents. Paldies! Vai varam par abiem pārvietojumiem balsot kopā? Wollen wir unserem Berichterstatter folgen? Vai tā tad mēs balsojam par eh, mūsu referentu piedāvājumu? Kas ir par? pret, atturas. Jā, esam devuši zaļo gaismu pārvietojumiem. So, wir haben unsere Esam izmantojuši laiku ļoti produktīvi, nobalsojām vien 20 minūtēs un viss jau ir cauri. Bet ir vēl tikai trīs darba kārtības punkti atlikuši. DFS, pašresursi, par tiem varam diskutēt kopā. 16. punkts, ēku politika. Ach, tas ir ok. Also, da haben wir noch zwei Tagesordnungspunkte. Nē, ir vēl divi darba kārtības punkti, par kuriem vēl jādiskutē. Zu Gebäudepolitik sagen. Monika, tu neko negribi teikt par ēku politiku, nē, bet uh, Tur bija nepareizi skaitļi, un līdz ar to par to mēs runāsim nākamnedēļ. Stelt uns in aussicht, dass wir hier sogar. Izskatās, ka mēs vēl varētu um, tikt galā ar šīs dienas darba cēlienu vēl ātrāk nekā paredzēts. Raimer, vai tu runās, vai kāds cits? Ivailo. Thank you, Madam Chair. Just to Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi, lai iepazīstinātu kolēģis ar kaut ko, ko mēs veicām parlamentā kā procedūru. Mēs nesāksim sarunas par daudzgadu finanšu schēmu, pirms nebūs priekšlikuma par pagājušā gada beigu neapmaksātajiem rēķiniem un mēs sagaidām, ka nākošajā nedēļā, trešdien, 27. komisija uh, nāks klajā priekšlikumu, tad paskatīsimies, ko tad viņi liks priekšā. Un provizoriski uh, es varu teikt, ka mēs vienojamies, vienosimies 27. pēcpusdienā, kad komisāri būs tikušies, un mēs. Uh, Eh, noturēsim pirmo sanāksmu ar īrijas prezidentu, tā būs telekonference ar premjerministra vietnieku un ārlietu ministru, kurš ir atbildīgs par eh, šo dokumentu. No prezidentūras puses esam lūguši komitejas priekšsēdētāju Lamas Urkungu, viņš ir izsūtījis vēstules visām komitejām ar priekšlikumu uz nākamo nedēļu. Vēlos informēt jūs par to, jo daudzi no jums ir iesaistījušies uh, atzinumu sarunās dažādās komitejās parlamentā par daudzgad finanšu schēmu. Lai labāk koordinēt šo darbu, esam lūguši Lamas Sūra kungam, lai viņš lūdz citām komisijām iesniegt informāciju par divām lietām. Vispirms, ko komisijas domā, kas tad ir nolēmts padomē un kas joprojām ir uh, sarunu aptvērumā par, li, par ko, mm, koplēmumu Un tālāk eh, cipari eh, par to, ko ir nolēmus padomu. Tātad eh, mums būs šī informācija, mums tā ir nepieciešama, un tad mēs varēsim veidot mehānismu, lai koordinētu sārunu procesu gan par daudz, gan finanšu schēmu, gan uh, tām diskusijām, kas norit komiteju līmenī. Nu, tas tā informācijas labad. Paldies, Raimer. Vai tu gribi kaut ko piemetināt? Nē. Nīts. Jā, ielīm. Jā, mani dārgie, novēlu jums patīkam atlikušo dienas daļu. Nē, nē, uh, building sambešu. Nē, par ēkām jau runāsim nākamnedēļ. Nu, mums vēl ir jumts virs galvas, tādēļ vēl nav par ko pārāk satraukties. Okay.